Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Dāmas un kungi, turpināsim sanāksmi. Pirmais punkts ir komisijas paziņojums par ierosināto datu aizsardzības direktīvu, personas datu apstrāde, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās. es gribētu atgādināt, ka nav paredzēta brīva mikrofona procedūra pie šī darba kārtības punkta. Izteiksies komisāras kundze, Demanāki kundze. Tad lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, komisija ir sagatavojusi priekšlikumu par datu aizsardzības režīmu. Uh, Un tam ir divi iemesli. Pirmkārt, mēs vēlamies nodrošināt augstu data, datu aizsardzības standartu e, visām personām, kā tas ir paredzēts līgumos. Otrkārt, mēs vēlamies piedāvāt e, mūsu uzņēmumiem e, tehnoloģiski neitrālu datu aizsardzības režīmu. Mēs vēlamies ātri virzīties uz priekšu, lai sasniegtu vienošanos par šo priekšlikumu pakotni. Parlamentā Mēs redzējām, ka progress eh, ir ļoti nozīmīgs. Eh, referente sagatavoja vairākus dokumentus un ziņojumus komisijai. Eh, progress nozīmētu regulu un direktīvu arī turpmāk skatīt kā vienotu pakotni. Datu aizsardzībai uh, ir uh, ļoti cieša sasaiste ar personu brīvībām, un mēs uzskatām, ka nepieciešams pieņemt uh, šos abus priekšlikumus, lai reformētu mūsu noteikumus par datu aizsardzību, kas attiecās uz personas datiem, kas tiek apstrādāti policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties. Mums pašlaik ir ļoti uh, daudz dažādu juridisku instrumentu un noteikumu. Lisabonas līgums stājās spēkā, un ļāvis mums tagad izstrādāt visaptverošu datu aizsardzības ietvaru. Mēs vēlamies nodrošināt augstu aizsardzības standārtu personu datiem, ņemot vērā īpašu uh, policijas un tiesu iestāžu darba specifiku krimināllietās. Eiropas datu aizsardzības ietvars var tagad iekļaut pārobežu un nacionālo datu apstrādi. Tas samazinās atšķirības starp likumdošanu dalību valstīm. Kāds tas ir status quo? Tas nevienmēr atvieglo informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Noteikumi, kas tika izveidoti pirms Lisabonas ietver lēmumā, ko mēs vēlamies tagad aizvietot, ir ierobežojoši. Tie attiecas tikai uz pārobežu datu apstrādi. Praksē policijas un tiesības sargājušās iestādes nevienmēr izšķir starp pārobežu lietām un uh, nacionālo līmeni. Nevienmēr ir iespējams izveidot uh, šādu atšķirību ikdienas darbā, uh, ar ko nodarbojas policija vai tiesa. Nepieciešama vienota nacionālā datubāze, uh, un tajā var būt personas dati, kas ir ievākti gan dalību valsts līmenī, gan saņemti no citās dalību valsts. Būtu neefektīvi izveidot divas dažādas eh, datubāzes, lai atspoguļotu šādu situāciju. Tāpat būtu neefektīvi piemērot divus uh, noteikumu kopumus uh, vienai datubāzei Mūsu direktīva paredz nosekt gan pārobežu, gan nacionālā līmeņa procedūras. To jau sen pieprasījis parlaments. Direktīvas priekšlikumā ir tie paši aizsardzības principi, kā tie, kas ir noteikti regulā. Arī tas atbilst parlamenta prasībai noteikt vispārīgus datus aizsardzības noteikumus policijas un tiesību sargājušām institūcijām. Regulas projektā uh, ir normas, kas ir ieviestas arī direktīvas priekšlikumā, piemēram, datu aizsardzība uh, pēc uh, definīcijas, uh, datu aizsardzības atbildīgās personas uh, uh, iecelšana pienākums ziņot par uh, datu aizsardzības uh, uh pārkāpumiem, kā arī uh, noteikumi uh, datu nodošanai trešajām valstīm. Mēs uzsvēram, cik svarīgi ir izstrādāt visaptverošas datu aizsardzības noteikumus, lai pieļautu datu apmaiņu ikdienā. Mēs nedrīkstam piemirst to faktu, ka personu datu aizsardzība ir viena no pamattiesībām, kas ir noteikta gan Eiropas līgumos, gan pamattiesību hartā. Tas jāņem vērā arī nozaru instrumentos, it īpaši bijušā trešā pilāra ietvaros. Kad šī direktīva būs stājusies spēkā, komisija trīs gadu laikā pārskatīs, uh, un vajadzības gadījumā grozīs arī citus tiesību aktus, ko pieņēmusi Eiropas Savienība un kas regulē personas datu apstrādi tiesību sargājušajās institūcijās. Paldies! Paldies, komisāras kundze. Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvi Kelī Kungs. Tautas partijas vārdā divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es ļoti priecājos, ka man ir divas minūtes par šo ļoti būtisko jautājumu, kas skar katru pilsoni, katru uzņēmumu, katru biznesu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Datu aizsardzības direktīva darbojās noteiktā laikā un daļa daļā no teksta bija runa par personu datu aizsardzību. Un tas bija tāds, kā saucamais ietvar vai pamatlēmums. Eiropas uh, parlaments atzina, ka ir vajadzīga revīzija, ka dokuments pamazām novecoja. Uh, būtībā runa tajā bija par pārobežu sadarbību un ne, neskāra ļoti daudzas svarīgas jomas un pieļāva ļoti lielas interpretācijas iespējas dalību valstīs. Un dalību valstu datu aizsardzības standarti sāk arvien vairāk atšķīrās. Komisija izdeva īstenošanas noteikumus un pieņemot Lisabonas līgumu un attos, attīstoties internetam, protams, ka attiecīgie noteikumi ir jāmodernizē. Eiropas parlaments ir mierā ar komisijas priekšlikumu, bet virkne jautājumu mums sagādā raizes tieši saistībā Un mēs gribētu, lai padome izstrādā ceļu karti, paredzot, lai tomēr elastība dalību valstīm nepieļautu šo atšķirību padziļināšanos datu aizsardzības noteikumu, starp datu aizsardzības noteikumiem dalībvalstīs. Tiem ir drīzāk jākļūst līdzīgākiem, nevis jāpieļauj dažādas interpretācijas iespējas. Paldies! Godātais Kelīkungs, tikau kundze vēlas izmantot zilo kartīti, uzdodot jums jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Lūdzu, lūdzu tikai īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs sagaidāt, ka padomi izstrādās ceļu karti. Manuprāt, jārunā arī par nākamo, kā šis jaunais dosie ietekmēs Swift nolīgumu. Uh, un pasažieru reģistru. Mums ir būtiski zināt, kā tiks pielāgoti esošie un nākamie nolīgumi jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem. Kelīkungs lūdzu, jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, bet jābūt tādai saskaņai un, un es nevaru prognozēt, ko darīs padome, bet, protams, kā viss minētais ir jāņem vērā. Šeit ir uh, jautājumi, šie visi jautājumi ir steidzami, nekāda vilcināšanās nav pieļaujama. 14. gadā būs vēlēšanas un uh, nevajadzētu visu tomēr atlikt uz pēdējo brīdi pirms vēlēšanām. Paldies! Tagad Dimitrijs Drucas lūdzu sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšēdētāji! Paldies komisārei! Paldies, ka jūs šodien esat šeit! Un arī paldies par jūsu uzrunu! Es domāju, ka tas nav nekas jauns, ko es teikšu. Protams, ka personu dati Eiropā ir jāsargā. Tas skar katru no mums, un mums jāizturas nopietni pret šo problemātiku. Eiropas parlamentā mēs ļoti labi apzināmies problēmas nopietnību. Un tieši šī iemesla dēļ Eiropas parlaments ir ļoti rūpīgi, ļoti stingri raugās uz to, ko dara citi orgāni šajā jomā. Eiropas parlaments jau no paša sākuma vēlējās tikai vienu tiesību aktu, proti regulu, kas uh, ietvertu visus aspektus, visus faktorus, kas ir svarīgi attiecībā uz personas datiem datiem gan privātā sektorā, gan um, valsts. Un uh, attiektos arī uz policijas sadarbību un tieslietu iestāžu sadarbību. Tas, tiemžēl, netika ņemts vērā. Tagad ir priekšlikums regulē un priekšlikums direktīvai, bet neraugoties uz to, Eiropas parlaments ir apmierināts ar Eiropas komisijas priekšlikumiem un mēs uztveram šos noteikumus kā tādu pakotni, gan praktiskā ziņā, gan arī satura ziņā. Mēs uzskatām, ka eh, viena pati regula bez direktīvas nav iespējama, tikai tādā gadījumā šī pakotne ir loģiska un saskanīga. Es vēlreiz gribu paust savu prieku, ka jūs, komisāri, šodien esat mūsu vidū Un vēlreiz uzsveru, ka regula un direktīva ir jāskata kopumā. Runāju par komisiju, mums neviena slikta vārda nav ko teikt, esam sadarbojušies ļoti sekmīgi. Un vēlreiz liels paldies par sadarbību. Diemžēl par padomu es to pašu nevaru teikt. Kur padome šobrīd atrodas, kur ir tās pārstāvji? Kāpēc tā neatrodas šeit, lai varētu atbildēt uz mutisko jautājumu? Tāpēc gribu teikt sekojošo. Pirmkārt, tā ir tāda zīme, ka padomi droši vien īsti nerespektē Eiropas parlamentu un iespējams arī apspriežamo jautājumu neuztver īsti nopietni. Uh, padome vilcinās eh, virzīt uz priekšu darbu ar direktīvu un nav īsti saprotams, kādu iemeslu dēļ tas tā ir. Un noslēgumā gribu teikt, ka Eiropas parlaments aizstāvēs savu pozīciju ar visiem iespējamiem līdzekļiem, un mēs, protams, ievērosim procedūru un direktīva un regula tiks skatīta kā vienots dokumentu kopums, kā pakotne. Paldies, godātie kolēģi, lūdzu runājiet īsi. Aldes vārdā uzstāsies Inet Feldes kundze. You... Tie no jums, kuri ir sekojuši līdzi priekšvēlēšana kampaņai ASV, es tad personīgi jūtos kā Klints Īsvurds, kurš runā ar tukšu krēslu. Atkal šeit nav padomas pārstāvi. Jau atkal. Mani kolēģi jau šeit pieminēja to, ka šim parlamentam vajadzētu uh, runāt par direktīvu un regulu kopumā. Un tomēr vēlētos šeit piebilst vēl vienu lietu. Proti direktīva mums ir priekšnoteikums tālākai policijas un tiesu iestāžu sadarbības pamatām, un padomē to vajadzētu izprast. Jo, protams, kad arī padomi vēlas nekavējoties stiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību, bet kā tad šīs policijas un tiesu iestādes var apmainīties ar datiem, ja dati nav pietiekami aizsargāti? Tāpēc es vēlētos eh, ieteikt šeit nēsošo, nēsošajai padomai, ka mums vajadzētu nekavējoties stāties pie direktīvas izstrādes. Ceļu karte, nekavējošas rezultāti. Ja padomu vēlas stiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību, tad jā, es varētu iedomāties, ko Eiropas Savienība jau ir izdarījusi Eiropas Savienības uh, izmeklēšanas orders un līdzīgi. Vēlētos atgādināt padomai, ka direktīvas eh, priekšvēstnesis ietver direktīvu, kura jau darbojas šajā jomā, Mēs eh, nebalsojām par to, tas vēl bija lis, pirms Lisabonas ēras, un tomēr patreizējā ietvar direktīva nav pietiekama, lai ko arī padomi nolēmtu direktīva vai rezolūcija vai regula atvainojos, tas jebkurā gadījumā būs labāk nekā patreiz spēkā esošais. Mums ir smagi jāstrādā, lai direktīva būtu savietojama ar regulu, jo mēs vēlamies redzēt divus instrumentus un mēs mēģināsim pārliecināt to, ka ir nepieciešams vienots, harmonizēts datu aizsardzības līmenis pilnīgi visiem personas datiem. Un visbeidzot, godātie kolēģi, vēlos atgriezties vēlreiz pie Klinta Īstvuda. Un vēlētos eh, atgādināt padomai, tieši kā jau Klints Īstvuds teica savā lomā Dirty Harry filmā, kad krimināla noziedznieks mēģināja viņu piekaut. Viņš teica, jums ir jāpajautā pašam viens jautājums. Vai es esmu laimīgs? Un mums šis jautājums ir jāaizdod mums parlamentam. Paldies, Intvelts kundzei. Tad vārds kolēģim Albrehtam, kas pārstāvēs zaļo politisko grupu. Minūte 30 sekundes. Paldies priekšsādātāji. Mēs diskutējām šeit ne tikai par datu aizsardzību, mēs runājām par policijas un tiesu iestāžu sadarbības nākotni. Jau vairākus gadus iekšlietu ministri uh, nodrošina uh, problēmas pārobežu sadarbībai. Visos šajos gados parlaments vairāk kārt ir atkārtojis, ka nepieciešami kopīgi standarti datu aizsardzībai, lai šī sadarbība notiktu pareizi. Diemžēl 27 eh, valstu iekšlietu ministri šeit nav klāt, un viņi joprojām ir pret mūsu prasību. Viņi uzskata, ka nepieciešams nodrošināt uh, savstarpējo atzīšanu policijas uh, pasākumiem. Tas nozīmē uh, ka jānodrošina akla uzticēšanās citām valstīm un Eiropas normām, bet jāsaprot, ka standārti ir ļoti atšķirīgi, tīpaši attiecībā uz datu aizsardzību. Šīs direktīvas projekts ir paredzēts tam, lai šo problēmu novērstu. Un tas būtu ļoti svarīgs pirmais solis, lai uzlabotu uh, policijas uh, darbu datu uh, apstrādē. Pašlaik tiek visur pārkāptas personu tiesības attiecībā uz personu datu aizsardzību, un tomēr padome nevēlas strādāt pie šīs direktīvas. Dāmas un kungi, ja mēs rīkosimies tā, tad cilvēki apšaubīs uh, turpmākās policijas sadarbības pamatotību. Mums ir nepieciešama datu aizsardzība, lai policijas un tiesu iestāžu sadarbībai būtu nākotne. Paldies! ECR grupas vārdā došu vārdu Timotejam Kirkopfkungam. Prieksēdētāji kungs! Runājot par Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīvu un runājot par policijas un tiesu iestāžu sadarbību, es uzskatu, ka vajadzētu uzlabot Eiropas iedzīvotāju uzticību tiesību sargājošajām iestādēm. Tikai piemērojot visaugstākos standartus policijas un tiesību sargājošajām iestādēm, mēs šo uzticību stiprinīsim. Es ceru, ka šī direktīva sasniegs divus būtiskus mērķus pilsonisko brīvību nodrošināšanu, bet arī izstrādāt mehānismus, kas tiešām ļautu adekvāti pasargāt tiesību sargājošajām iestādēm piegādātos datus. Es ticu, ka veselais saprāts uzvarēs un ticu, ka tas arī ir labākais ceļš mūsu priekšā. Es uzskatu, ka šī direktīva nevarēs atrisināt pilnīgi visas problēmas un nevarēs arī atrisināt policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbības problēmu šobrīd vai nākotnē. Tas ir mūsu pienākums aizsargāt Eiropas iedzīvotājs, jo tas ir šīs direktīvas pamatuzdevums. Paldies! Un tagad. Pārstāvot goe, eh, politisko grupu izteiksies Ernstas kundze. Viena minūte. Dāmas un kungi, eh, padomis pārstāvji, kas nav klāt, bet varbūt jūs sekojat mūsu diskusijām, eh, izmantojot tiešraidi. Es eh, ļoti nožēloju, eh, ka padoma nav klāt un uzskatu, ka padome tā izrāda necieņu pret parlamentu. Domāju, ka jums vajadzētu tomēr ierasties un paziņot mums, kāpēc jūs uh, iestājaties pret situācijas uzlabošanu, pret labāku datu aizsardzību. Mēs jau zinām, ka policijas jomā un tiesu iestāžu jomā gadiem tiek pārkāptas uh, personu datu aizsardzības tiesības ne tikai attiecībā uz SWIFT, bet, piemēram, uh, uh, demonstrantu dati tiek nelikumīgi ievākti un glabāti. Mums ir nepieciešami vienoti aizsardzības standarti, lai nodrošinātu pilsoņu tiesību ievērošanu. Un ja padome pieprasa, lai parlaments piekristu uh, tādiem regulējumiem kā uh, personu, da, pasažieru uh, datu reģistri, tad vajadzētu arī šeit izbeigt šo blokādi attiecībā uz personu datu aizsardzību. Paldies, un tagad komisāra Demanāki. Godātie kolēģi, es vēlētos pateikties pilnīgi visiem runātājiem par izteikto atbalstu komisijas sagatavotajam priekšlikumam. Vēlreiz vēlētos uzsvērt divus būtiskākos momentus. Vispirms vēlētos atkārtot un uzsvērt, ka komisija uzskata progresu par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu un uzskata, ka rezultātam vajadzētu būt direktīvai un regulai. Mēs esam jau redzējuši dažādu tiesību aktu pieņemšanu, un neskatoties uz parlamenta prasību, mums tomēr šobrīd vairāk vajadzētu uzmanību vērst uz procedūru, un es vēlos pateikt, ka komisija pieprasīs abus abus likumdošanas aktus kopumā, kā pakotni. Otrais, ko vēlētos šeit uzsvērt, ir tas, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka jaunie likumdošanas akti, tie, kur tiek pieņemti pēc Lisabonas eh, un sakarā ar Lisabonā atrunāto procedūru, mēs ņemsim vērā pilnīgi visus tos nolīgumus, starptautiskos vienošanās un priekšlikumus, kuri būs adekvāti datu aizsardzības uzlabošanai. Prieksēdētāja kungs, es ticu, ka ik viens saprot, ka šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Uh, jo tas atsaucās gan uz cilvēku tiesībām, gan arī uz tiem pamatprincipiem, kur ir atrunāti Eiropas Savienības darbības un dibināšanas līgumos. Pie tam šie principi noteikti ietekmēs mūsu lēmumus arī nākotnē. Es eh, zinu, ka ir zināma pretestība, vēlētos, lai tā tiktu pārvarēta. Es vēlētos uzsvērt, ka komisija piedalās šajās sarunās ir ļoti, ļoti vēlīga un vēlas panākt vienošanos gan ar padomu, gan parlamentu. Protams, komisija vēlas sagaidīt eh, jau kādu iniciatīvu no īrijas prezidentūras, ja īrijas prezidentūra vēlētos situāciju padarīt vieglāku diskus, diskusijām. Paldies, saka prieksēdētājs. Paldies, godātās dāmas un kungi, mēs esam pabeigusi diskusijas par pirmo deviņos paredzēto jautājumu, un nākamais ir kopīgas debats par zivsaimniecības politiku. tā kā Grobarčuka kunga ziņojums, Galakera kunga ziņojums, Patrau Neves kundzes ziņojums, Ferreiras ziņojums un Lovinas ziņojums. Un pirmais. Pirmajam es dodu vārdu Marekam Jozefam Grobarčukam.